uz redzēšanos komisāri. Un tagad pie mums eh, pievienojas eh, komisāre Georgieva, un mēs turpinām sēdi un turpinām skatīt Mišēla Štrīfleris ziņojumu par Eiropas brīvprātīgo humanās paldzības korpusu. Vārds referentei. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribu pateikties komisārei Georgīvai pār šo jauno iniciatīvu. Tāpat arī gribu pateikties par ciešo sadarbību un sapratni šajā likumdošanas jomā. Eiropas brīvprātīgo iniciatīvas mērķis ir paust Eiropas Savienības eh, humānos mērķus un solidaritāti ar personām, kas atrodas grūtā situācijā, meklējot iespējas rēģēt uz eh, humāno krīzi ir jāpalīdz nodrošināt eh, adekvātu reakciju eh, humānajām krīzēm pasaulē, un brīvprātīgi ir ar ārkārtīgi nozīmīgu lomu, samazinot katastrofu riskus, novēršot katastrofu sekas un arī rehabilitācijas un attīstības darbā. Viss tiks darīts, lai eh, brīvprātīgie sniegtu pa patiesu pievienoto vērtību lai varētu tai skaitā identificēt konkrētās vajadzības uz vietas, un tās būtu papildu elements esošajām struktūrām, kā arī jāgarantē brīvprātīgo drošība. Ik viens Eiropas pilsonis var kļūt par kandidātu. Brīvprātīgo atlasē tiks ņemti vērā dažādie profili jauniešu, pensionāru, ekspertu vidū un Tāpat eh, tiks strādāts pie eh, noteikumiem brīvprātīgo izvietošanas uz vietām gadā. Tāpat jānorāda, ka tie brīvprātīgie, kas ir strādājuši dažādās situācijās, ir guvuši ievērojam pieredzi Un mēs domājam, ka tādā veidā palīdzēsim celt apziņu sabiedriskās domas vidū, pilsonisko apziņu. Tomēr jāpauž eh, nožēla, ka paredzētais budžets 2014.20. gadam ir krietni vien samazināts salīdzinājumā ar komisiju sākotnējo priekšlikumu, tāpat arī samazinot brīvprātīgo iespējamo skaitu. Gribu izmantot šo tribīnu, lai paustu savas bažas ka būs ļoti grūti tikt galā ar pieaugošajām uh, humaniem vajadzībām budžeta samazināšanas dēļ. Ceru, ka ar šīs iniciatīvas palīdzību varēs dot atbalstu visneaizsargātākajām personām un ka tās būs nozīmīgi eh, humānajā sektorā kā arī tiks eh, regulāri izvērtēta eh, pasākuma efektivitāte. Paldies, un tagad dodu vārdu komisārei Georgijevai. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos iesākumā no sirds pateikties Eiropas parlamentam un Striflēras kundzei personīgi par nepārtraukto un spēcīgo atbalstu Eiropas brīvprātīgo humanās palīdzības korpusa izveidei. Šis atbalsts atspoguļo Eiropas Savienības iedzīvotāju viedokli, šo cilvēku viedokli, kurus jūs pārstāvat. Saskaņā ar Eirobarometra pētījumu 88% eiropiešu atbalsta brīvprātīgo palīdzības korpusa izveidi un gaida, kad šis korpus sāks darboties. Ar Eiropas parlamenta komisijas un padomas aktīvu iesaisti mēs esam pietuvojušies viņu vēlmes piepildījumu galīgajam posmam. Līdz 2020. gadam gandrīz 20 tūkstoši eiropiešu būs piedalījušies darbībās, kas būs sniegušas labumu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, un kā Striflers kundze sacīja, diemžēl šādu nelaimīgo skaits pieaug. Labumu gūs arī paši brīvprātīgie, jo viņi iegūs jaunas prasmes un jaunu pieredzi. Uh, Laikā, kad budžeti tiek ierobežoti, mēs esam ieguldījuši smagu darbu, lai panāktu, ka saņemam atbilstoši atdevi no saviem ieguldījumiem. Eiropas brīvprātīgie papildina esošās sistēmas un palīdz arī brīvprātīgajiem nodrošināt pašiem savu attīstību. Vairums šo cilvēku ir jaunieši, un viņiem brīvprātīgais darbs ir veids, kā kļūt konkurētspējīgākiem spējīgākiem prasīgos darba tirgos. Mēs esam īstenojuši triju kārtu pilotu projektus, kuros vairāk nekā 40 humānās palīdzības organizācijas piedalījās un sniedza noderīgus komentārus par to, kas tad īsti ir vajadzīgs gan standarta izveidē, gan apmācībā, gan arī programmas praktiskā sākšanā, lai programma sanāk īstenotu savus mērķus un kalpotu vērtībām, uh, sniegtu palīdzīgu roku tiem, kuriem tā ir visvairāk vajadzīga. Mēs arī pieredzējām, ar kādu entuziasmu un apņēmību darbojas tie, kas piedalījās šajos pilotu projektos, vairāk nekā 250 cilvēku, gan jaunieši, gan arī tie, kas bija garā jauni. Jaunākajiem brīvprātīgajiem bija 21 gads, un vecākajam bija 70. Jāteic, ka tikšanās ar šiem cilvēkiem raisīja manī milzīgu lepnumu par to, ka es esmu par Eiropas humāno palīdzību atbildīgā komisāra, jo mēs parādījām, ka Eiropa šajā jomā nav nejauši kļuvusi par globālu līderi. Runājot par Eiropas parlamentu specifisko ieguldījumu, vēlos izcelt vairākus aspektus. Eiropas parlaments uh, sekmēja aktīvu Eiropas pilsonību iniciatīvas ietvaros, tāpat arī gādāja par komunikāciju, lai atbalsts šim pasākumam varētu notikt. Parlamentam šis balsojums ir prioritārs, un mēs esam izslēguši arī Eiropas Savienības brīvprātīgo nogādāšanu uz konfliktu zonām. Brīvprātīgie sniegs atbalstu pēc katastrofu uh, darbos, un uh, jāteic, ka humānās palīdzības organizācijām pietrūkst atbilstoši apmācību cilvēku. Parlaments sekmēja dzimumu līdzsvara aspektu. Patreiz, kad es dodos uz konfliktu skartajiem reģioniem, es redzu, ka sievietes bieži vien ir nevis upuri, bet gan tās, kas glābj citu dzīvības. Visu beidzot, es vēlos norādīt, ka mēs vēl esam tikai šī iniciatīvas procesa sākumā, uh, un mēs priecāsimies pastāvīgi sadarboties ar Eiropas parlamentu programmas īstenošanā, deleģēto aktu pieņemšanu attiecībā uz standartiem un pārvaldi, tematisko prioritāšu vidusposmu pārskatīšanā un arī darbā pie gadskārtējiem ziņojumiem attiecībā uz īstenošanu un izvērtēšanu. Paldies par uzmanību! Paldies, komisāri! budžeta komitejas vārdā vārds eh, Muņisai Deurkisai. Paldies, eh, priekšsēdētājs. 6 miljoni jauniešu vecumā līdz 21 eh, gadam bez darba Eiropā, no tiem viens miljons Spānijā. Eh, šajā gadījumā šāda brīvprātīgo iniciatīva būtu ļoti noderīga, jo tā palīdzētu attīstīt kompetences un jauniešu nodarbināt spēju. Un ar paredzēto eh, budžetu 145 miljoniem eiro varētu apmācīt 20 tūkstošu Eiropas un 7 tūkstošu vietējo jauniešu. Šāds budžets ir mazāk, eh, tas būtu mazāks budžets nekā tika sākotnēji prasīts 210 miljonu, bet arī šis būtu noderīgs. Domāju, ka šajā jomā mēs visi piekritīsim, ka eh, virzība ir pozitīva Eiropas Savienībai. Tāpat budžeta komiteja uzskata, ka finansējums eh, netiks izmantot uz humanās palīdzības eh, fondu rēķina un arī neskars tos NVO, kā, kuru darbs tiek finansēts, lai varētu to um, atbalstīt šo izglītojamo darbu. Katrā ziņā mēs varam lepoties ar šādu iniciatīvu. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Nākošais runātājs Bulāna kungs no Sociālo lietu komitejas. Vai Bulāna kungs nav ieradies? Tādā gadījumā mēs varam dot vārdu nākošajam runātājam Kāčmarek kungam uz pusotru minūti. Dāmas un kungi, Es gribētu pateikties komisārei un arī referentei par ieguldīto darbu šajā projektā, jo šis projekts ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienībai kopumā. Atbilstoša humanā palīdzība ir viens no Eiropas Savienības pilnāku, pienākumiem un humāno krīžu uh, gadījumi pieaug skaitā un ir nepieciešama atbilstoša rīcība. Bieži vien palīdzība ir bijusi vajadzīga vienlaikus vairākās vietās, un pati humanās palīdzības koncepcija ir brīnišķīga, es domāju, tam piekritīs ik viens. Taču, lai mūsu reakcija būtu efektīva, tai ir jābūt koordinētai. Tāpēc arī radās ideja veidot Eiropas brīvprātīgo humanās palīdzības korpusu. Mums ir jānodrošina, ka mūsu iespējas reaģēt uz humanām katastrofām ir ļoti labi attīstītas. Mums ir jāpalīdz tiem iedzīvotājiem, kurus ir skārušas dabas katastrofas. Mums ir jāpapildina humanās palīdzības sistēmas, kuras jau eksistē. Uh, Mums ir jāpadomā par tiem principiem, kas mums ir jāievēro attiecībā uz humāno palīdzību kā tādu. Piemēram, Eiropas humanās palīdzības vienprātību mums ir jāveido pievienotā vērtība. Paldies! Tālāk vārds nākamajai runātājai, Kretū kundzei. Es vēlētos pateikties Striflers kundzei par viņas ziņojumu un arī Georgievis kundzei par pastāvīgo atbalstu veidojot šo Eiropas brīvprātīgo humanās palīdzības korpusu veidošanā, kas ir svarīgs solis Eiropas Savienības starptautiskās nozīmes palielināšanā un būs efektīvs veids, kā risināt humanās krīzes trešajās valstīs. Eiropas Savienības līdzšinējos centienos ir pieredzēti mēģinājumi parādīt solidaritāti grūtībās nonākušajiem, un šis mehānisms ir jau būtisks laikā, kad pieaug dabas katastrofu skaits un ekonomiskā nestabilitāte, kas nozīmē, ka aizvien mazāk līdzekļu tiek atvēlēti humāniem mērķiem. Vairāk nekā 100 miljonu eiro budžetā nozīmēs to, ka varam piesaistīt vairāk nekā 5000 brīvprātīgo, kas varēs palīdzēt krīzes situācijās, un tas ir būtisks pasākums un labs veids, kā palielināt efektivitāti. Paldies, Kretū kundzei, tālāk vārds Ņūtona Dāna kungam. Pateicos priekšsādātāju. Tāpat kā pārējiem, es ļoti lepojos par iespēju piedalīties šajā diskusijā, jo tas ir ļoti svarīgs pasākums, pie kura mēs tagad strādājam. Un es nezinu, kā plašsaziņas līdzekļi to parādīs, jo šīs ir labas ziņas. Šis pasākums ir paredzēts arī Lisabonas līgumā, tāpēc uh, tas ir ilgtermiņa process, kuru mēs jau gaidījām. Attīstības komitejā tikai viena persona bija pret, lielais vairākums atbalstīja šo ziņojumu, un Striflers kundzes darbu. Es kopā ar viņu un vairākiem citiem komitejas locekļiem uzklausīju jauniešus, kas bija piedarījušies pilotu programmās, un viņi bija entuziasma pilni par gūto pieredzi. Ne tikai tāpēc, ka viņi palīdzēja cilvēkiem eh, tajās pasaules daļās, kas bija katastrofas kārtas un varēja padarīt pasauli par labāku vietu, bet Arī tāpēc, ka tā bija lieliska pieredze sadarboties ar cilvēkiem no dažādām Eiropas valstīm. Tātad tā bija absolūti pozitīva vērtējama pieredze, un man šķiet, ka šī pieredze ir pielīdzināma Erasmus programmai, kad studenti mācās dažādās Eiropas daļās, un mm, mēs sapulcējot šīs personas radam tādu daudzveidīgu kokteili un palīdzam arī ļaudīm citās pasaules daļās. Es piedalījos arī trialoga sarunās un mēģinājumos rast vienošanos ar padomi, un tur šis tas man sarūktināja. Kolēģi, mēs no parlamenta puses vēlētos, lai brīvprātīgajiem būtu kāda vienota identitāte, kas uh, parādītu, ka, lūk, šis ir Eiropas Savienības spēks, varbūt kāda nozīmīta vai karodziņš, taču padome uzskatīja, ka tā nav laba ideja, un es domāju, ka viņiem vajadzētu par to kaunēties. Es domāju, ka daudzi no šiem brīvprātīgiem ar lepnumu nesātu šo Eiropas karogu, lai kur viņi arī dotu. Uh, Georgievas kundzes sacītais bija ļoti interesants. Eirobarometra aptaujas liecina, ka 88% Eiropas iedzīvotāji atbalsta šādu struktūru, un, protams, ka viņi atbalstīs, viņi to sveiks ar prieku. Un manā valstī, kas uh, ir pret jebko, pret ārzemniekiem, pret imigrantiem, nu viņi nav gatavi vēl piedalīties šajā diskusijā, un tas nav pārsteidzoši, taču rītdien Es ar interesi raudzīšos, vai UKIP un citas eiroskeptiskās partijas balsos pret šo priekšlikumu, jo tas ir kaut kas ļoti īpašs un ļoti maz cilvēku uh, Mēs varam būt lepni par to, ka mēs sākam procesu, kas uh, sniegs labumu Eiropai un pasaulē kopumā. Paldies, Ņūtona Dankungam, tālāk Svensonkungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī komisijai Georgievai un Striflērs kundzei. Es domāju, tas ir lieliski, ka esam nokļuvuši tik tālu. Uh, un ka faktiski pa šis te humanās palīdzības korpus eh, tulīt, tulīt sāks darbu. Eh, jautājums ir par solidaritāti. Daudz saka, lai priekš, ka mums vispār jāpalīdz šīm krīze, krīzē cietušiem, ja pašiem iet slikti un tā tālāk. Bet tādu ir mazākums. Tas jau ir solidaritātes pamats, un tas eh, sūta signālu pārējai pasaulē par to, ka uh, Vēlamies būt daļa no starptautiskās sabiedrības, kurā cilvēki viens otram palīdz. E, tas, protams, ir e, arī Lisabonas līguma nopelns, un tā ir Lisabonas līguma daļa, ar ko mēs varam būt apmierināti. Tiešām mums tiks izveidots šis attiecīgo speciālistu saraksts, e, kurus varēs uzaicināt, kad tas būs nepieciešams, nebūs viņu neskur jāmeklē. Uh, Labs piemērs, piemēram, bija palīdzības, humanās palīdzības sniegšana Filipīnās, un es domāju, ka starptautiskās palīdzības joma kopumā ar visu šo uh, pasākumu būs tikai iegūs, un paldies arī Striklers kundzei par ziņojumu. Mēs galu galā esam par solidaritāti, un tālāk. Paldies. Nākošais runātājs Kortes Lastra. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu apsveikt referenti Šrifleri un arī uh, paust atbalstu komisārai Georgijevai. Domāju, ka šis eh, būs ļoti svarīgs solis uz priekšu Eiropas parlamentā, ņemot vērā to, ka mm, mēs eh, varēsim spērt lielu soli uz priekšu attiecībā uz krīzes atrisināšanas programmām, eh, palīdzēt jauniešiem, organizācijām izglītoties palīdzības sniegšanā, kā arī veikto uz vietas. Nodrošināt uh, ievērojam pievienoto vērtību vietās, kur tās ir ļoti nepieciešams. Tas dos iespēju Eiropiešiem paust savu atbalstu būtiskajām Eiropas vērtībām un būs vēl viens rīks, lai varētu nogādāt palīdzību tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga un padarīt Eiropas solidārāku. Paldies, Korties Lastrokungs, nākošais runātājs eh, Danas Prēda. Paldies, priekšsēdātāji, arī es gribu pievienoties eh, un apsveikt Šrifleres kundzi par sagatavoto ziņojumu Lisabonas līgumā ir norādīts, ka juridiska ietvara izveidošana jaunajiem eiropiešiem dalībai uh, humānajās operācijās ārpus Eiropas Savienībai ir ļoti nozīmīga. Es pilnīgi piekrītu un uz, uzskatu, ka ir jābalstās uz Eiropas humanās palīdzības konsesu, uz vajadzībām, kas tiek identificētas, un tāpat arī atbalstu um, iekšējās spriedzes un bruņotu konfliktu reģionu izslēgšanu no pielietojuma sfēras. Tāpat es apsveicu to, ka tiek iekļautas klauzulas kuras dos iespēju mums perfekcionēt sistēmu, ņemot vērā pēdējo, pēdējās gūtās pieredzes, un esam pārliecināts, ka ar šo instrumentu mēs palīdzēsim vairot Eiropas Savienības pozitīvo tēlu. Un īstenot praksē mūsu humanās vērtības, kā arī dot iespēju uh, jauniešiem parādīt solidaritāti ar tiem, kuri trešajās valstīs saskars ar sarežģītām situācijām. Šis aicinājums palīdzēs uh, uzlabot Eiropas Savienības humāno palīdzību redzamību. Paldies nākošais runātājs Papa Dopulu. Paldies priekšsēdētāji. Šīs brīvprātīgo korpusu To piedāvāja komisija 2012. gadā, lai paustu Eiropas vērtības un solidaritāte attiecībā uz krīzi, uz cilvēku radītām katastrofām dažādās valstīs. Šodien jāņem vērā, ka ir budžeti ierobežojumi, un komisija ir paredzējusi šo korpusu, kas varētu papildināt jau uh, esošo. Mēs apsveicam šo jauno pieju, jo tiek paredzēti standarti atlasēji apmācībai un attīstībai brīvprātīgajiem sadarbībā ar specializētām aģentūrām. Tāpat arī tiek paredzēts vidusposma pārskats, lai redzētu, kāda ir bijusi šī korpusa efektivitāti, balstoties uz noteiktiem rādītājiem. Es piekrītu kvalitatīvi tiem kvalitatīviem un kvantitatīviem rādītājiem. Paldies par šo priekšlikumu. Paldies. Ir 11 runātāji pieteikuši brīvā mikrofona procedūrā. Došu vārdu visiem un lūdzu izmantot visus tikai sev atvēto, atvēlēto minūti un ne sekundi vairāk vārds. Vispirms deputātei Panajātovai. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Apsveicu referenti par vienošanos sarunās ar padomu par šo priekšlikumu par uh, eh, humānās palīdzības korpusu izveidi. Vēlētos apsveikt arī komisāri Georgievu par to, ka viņi tik aktīvi iesaistījusies šajā procesā, kas uh, garantē visu šī pasākuma veiksmi. Es Bulgārijas parlamentā esmu strādājusi ar humanās palīdzības jautājumiem. Uh, Un es zinu, ka Bulgārijas parlaments atbalstīja humanās palīdzības korpusu izveidi. Tas ļauj jauniešiem uh, mācīties, gūt jaunu pieredzi, iekļūt uh, brīvprātīgo uh, organizācijās un tīklos. Un es pateicos komisijai par to, ka tā atzīst, eh, ka brīvprātīgais darbs ir uh, profesionāla pieredze. Saborskas kundze. Priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka Brīvprātīgo korpusu veidošana ir ārkārtīgi svarīga gan Eiropas pasaules tēlam, gan arī jauno Eiropiešu paudzē, kas radīs iespēju doties viņiem uz tām valstīm, kurās ir vajadzīga viņu pieredze un palīdzība, viņi gūs um, noderīgas zināšanas un tūkstošiem Eiropas iedzīvotāji būs dota iespēja reālo situāciju citur redzēt pašu acīm. Uh, Mēs daudz ko uztveram par pašsaprotamu, bet šīs lietas nebūtu nav pašsaprotamas. To, ka vienmēr ir ko ēst, ka ir iespēja doties uz skolu, ka ir jumts virs galvas, ka ir iespēja paļauties uz citiem, kad mēs saslimstam vai kad mēs kļūstam kopjami. Pateicoties šim Eiropas brīvprātīgo korpusam, mēs bagātināsim šo mentalitāti un cīnīsimies ar pašsaprotamību. Mikalāši kungs nākamais. priekšlikums Eiropas brīvprātīgo korpusa izveidošanai humānam vajadzībām ir viens no tādiem konkrētiem priekšlikumiem, kas nāks par labu grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas iedzīvotājiem būtu iespēja personīgi piedalīties šajā humanās palīdzības sniegšanā. Uh, Mums ir jāsaprot, ka ir runa par ārkārtējiem apstākļiem attiecīgajās vietās un vajadzēs domāt par konkrētiem drošības pasākumiem. Tāpat ir uh, jādomā par to, kā likumdevēji var uh, attiecīgi izturēties pret šiem labsirdīgajiem cilvēkiem. Paldies, nākošais runātājs Ferreira. Mēs atbalstām altruismu, augstsirdību, dāsnumu un tās uh, tos motīvus, kas mudina sniegt atbalstu eh, attīstības valstīm. Tāpēc mēs, eh, mums nav nekādu ievildumu pret eh, humanās palīdzības korpusa izveidošanu, bet mēs negribētu, lai tiktu izveidoti Eh, tā izveidoti tādi korpusi, kas eh, tālāk nestu ar vērtībām, kas varētu izrādīties negatīvas attīstības valstīm. Tāpat ir arī citas um, nianses šajā priekšlikumā, kas mūsuprāt nav pareizi orientētas uz attīstību. Atsevišķi priekšlikumi tomēr ir pareizi. Nākošais Kelī kungs. Paldies, kā Ņuton Dankungs jau sacīja. Šīs ir labas ziņas. Un, protams, ka mēdī par to pārāk neinteresējas. Ir tieši tā, kā komisāra to teica, 90% Eiropas pilsoņu atbalsta šo priekšlikumu un eh, tādēļ eh, referente un citi kolēģi ir pelnījuši, ka mēs atzīstam un novērtējam viņu darbu, gatavojot šos priekšlikumus. Eh, ļoti labi, ka cilvēki labprāt dara brīvprātīgo darbu. Es pazīstu daudz jauniešus, kas ir devušies uz ārzemēm pēc studiju pabeigšanas, lai strādātu kā brīvprātīgie. Ja Es zinu arī vecāka gadagājuma cilvēkus, pensionārus, kas veica brīvprātīgo darbu. Tādēļ ir tā, tā ir lieliska dēļ, ideja, ka mēs eh, ļaujam paudzēm strādāt kopā. Obermaier kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos. Eh, um, norādīt uh, iepriekš runājošajiem, jā, protams, uh, jūs varat būt eiro kritiķi, taču uh, te mēs runājam par brīvprātīgo organizācijām un uh, brīvprātīgo organizācijām nav vajadzīgs Lisabonas līgums, lai darbotos uh, citās valstīs, un uh, ir organizācijas, kas ir palīdzējušas Itālijā, Spānijā un citur, kur tas bija nepieciešams jau desmitiem gadu. Uh, Taču ir jauki, ka jaunieši uh, var darīt kaut ko labu, tomēr vēlētos atgādināt, ka Eiropā ir problēmas un ir veselas dalība valstis, uh, kur uh, ir vajadzīga palīdzība pašām. Piemēram, Grieķijā ir milzīgi deficīti, kur būtu vajadzīga palīdzība Paldies, Obermajer kungs. Paldies. Pasaulē notiek incidenti, un kad eh, gadās katastrofa, ir nepieciešama steidzama palīdzība, lai eh, atbalstītu upurus. Mums ir morāls pienākums palīdzēt krīzē nonākušajiem gan pasaulē, gan Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība sniedz gandrīz 50% no globālās humanās palīdzības, un Lisabonas līgums arī palīdz Eiropas brīvprātīgo humanās palīdzības korpusa veidošanu. Kā jau tika norādīts, vairāk nekā 80% Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu svarīgi finansēt humāno palīdzību pat ekonomiskās krīzes laikā. Uh, Runājot par Horvātiju, 100, 466 organizācijas ir vēlējušās piedalīties, eh, un tur ir bijuši tūkstošiem brīvprātīgo, līdz ar to brīvprātīgo kustību Horvātijā ir ārkārtīgi attīstīta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 Eiropas brīvprātīgo humanās palīdzības korpusu veidošana ir konkrēta Eiropas solidaritātes izpausme. Brīvprātīgo atlase un mobilizācija humanās palīdzības operācijās radīs pievienoto vērtību visā reaģēšanas sistēmā, kas jau pastāv, kā arī radīs jaunu ietvaru, kurā jaunieši varēs sniegt palīdzību humanajās operācijās zem Eiropas Savienības karoga, kā arī sekmēs pārobežu darbu dažādās dalību valstīs un sekmēs labas pieredzes apmaiņu. Tāpat ir svarīgi rīkot informēšanas kampaņas par brīvprātīgo darbu Eiropas iedzīvotāju vidū, jo īpaši attiecībā uz pilsonisko garu kohēziju un um, aktīvas pilsonības sekmēšanu gan nacionāli, gan reģionāli. Paldies! Paldies! Priekšsēdētāji! no liberāļiem viens deputāts pievērs mūsu uzmanību ar to, ka no vienas puses viņš it kā izteicās par Eiropas brīvprātīgo korpusu un mums Eiropiešiem ir jālepojas zem Eiropas karogu un viņš atzīmē, ka savukārt mēs Eiropu Eh, skeptiķi jeb eiro realisti, mēs neatbalstām šo ideju. Es gribētu kolēģi uzaicināt uz Ungāriju, es jūs aizvedīšu uz rūpnīcu pie konveģera, kur īpašs nieki ir eiropieši, kur Ungāri strādā par 250 eiro mēnesī un pamēģiniet viņus pārliecināt, lepoties ar Eiropas Savienību un tās karogu. Man, būs, man ir interesanti zināt, kā jums tas izdosies. Nākošais runātājs Plēkovičs kungs. Pagaidiet, Plenkovičs kungs, Morvai kundze, vai jūs pieņemat zilo kārtīti, Morvai kundze? vai jūs pieņemiet zilās kartītes procedūru? Uh, Paldies, priekšsādātāji. Morvai kundze, mana sieva ir Ungāriet. Es uh, esmu pavadījis Ziemassvētkus un jauno gadu Ungārijā, un man ir uh, pazīšanās Ungārijā. Es pazīstu daudzus Ungārus, un es labprāt iepazītu vairāk Ungāru, un esmu pārliecināts, ka viņi visi būtu entuziasmi pilni par šo pasākumu.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 izteicu piedāvājumu ar lepnumu jums demonstrēšu un izrādīšu operu, termas, bet arī aizvedīšu jūs uz rūpnīcām, uz Tesco lielveikaliem un pie, pie citiem konvejeriem, kur cilvēks strādā par 250 eiro mēnesī. Pārlieciniet šos cilvēkus aizstāvēt Eiropas vērtības. Paldies! Nākošais runātājs Pekovičs. Paldies priekšstādātājiem! Es domāju, ka Eiropas eh, voluntieru korpusu izveidošana ir pareizs solis un apsveicu pūliņus, kas šos, eh, šo četru gadu garumā ir īstenot, tā skaitā no komisāras Georgievas Viss, kas ir paveikts eh, komisijā, konsultācijās ar NVO un citur, domāju, ka mums ir vajadzīgs labs juridisks bet arī budžeta ietvars attiecībā uz šiem pat 150 miljoniem eiro, kas ir atvēlēti gan jauniešu aktivitātēm, gan arī vecāko pilsoņu atbalstam, kuriem ir zināšanas, prasmes un kuri var palīdzēt cilvēkiem krīzes situācijās. Tāpēc domāju, ka šis korpus palīdzēs celt mūsu redzamību. Paldies. Nākošais runātājs. Hvala, gospođo. Stīrs. Izviešķē, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu kolēģi Strifleru sagatavoto ziņojumu par brīvprātīgo korpusu sagatavošanu. Tas uh, palīdzētu stiprināt vadī, vadošo lomu Eiropas Savienībai humanās palīdzības situācijās. Esmu pārliecināts, ka praktiski 20 tūkstoši Horvātijas reģistrēto brīvprātīgi labprāt izmantot šo iespēju, un arī tas varētu palīdzēt stiprināt Eiropas dimensiju eiro uh, identitātes veidošanā, ko raksturo vadošā Eiropas Savienības loma humanās palīdzības sniegšanā pasaulē. Jā, pastāv starpība starp tiem, kas tic Eiropas uh, projektam un populistiem. Nesen viņi gribēja slēgt mūsu robežas kvalificētiem jauniešiem, kuri palīdzētu celt Eiropas ekonomiku un arī droši vien viņi negribētu palīdzēt citiem, tādā veidā neapstiprinot, ka Eiropas Savienība, cik tā ir būtiska pārējiem. Thank you, Madam President. Vārds komisārei. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es te tā pazemīgi uzklausu visu to atbalstu, kas ir pausts. Uh, Eiropas brīvprātīgo korpusam, un es vēlētos eh, izteikties par trim aspektiem, rēģējot uz jūsu komentāriem un uh, secinot. Jūsu komentāros es dzirdēju bāžas par to, kā Eiropas Savienība veic attīstības pasākumus un par to, vai Eiropas brīvprātīgie tiešām sekmēs attīstību. Es gribētu uzsvērt to, ka mēs esam strādājuši, lai izveidotu korpusu, kurā strādājošie būs kompetenti un kvalificēti, lai palīdzētu gan citiem, gan arī paši sev. Mūsu koncepcijā mēs esam iekļāvuši kopumā 7000 vietēji apmācītus brīvprātīgos, lai mēs varētu palielināt arī vietējo kapacitāti cīnīties ar katastrofām, uh, un aizvien neparedzamākajiem dabas apstākļiem. Otrakārt izskanēja pāris komentāru par atpazīstamību, par to, kā cilvēkus informēt par labajiem darbiem. Mēs smagi strādājam, veidojot šo iniciatīvu, lai padarītu to atpazīstamāku Tāpat arī Sti Striflers kundze un es uh, rīkosim sarunu Twitterī, un jūs arī esat laipni aicināt tajā piedalīties. Un ir grūti izplatīt labās ziņas. Daudz vieglāk ir pievērst uzmanību katastrofē, kad tā notiek. Daudz grūtāk ir strādāt pie šīs katastrofas profilakses. Un tieši tāpēc Mums mūsdienās civilās aizsardzības jomā ir jāuztver sagatavotība, pie tās ir smagi jāstrādā, lai jau rītdien būtu mazāk upuru. Mans noslēguma komentārs ir par to, ka smagais darbs tagad tikai sāksies, jo mums būs jāpadara šī iniciatīva par realitāti, un man ir liels prieks norādīt, ka mēs esam ārkārtīgi paplašinājuši humanās palīdzības organizāciju atbalstu. Sākumā tās šo iniciatīvu uztvēra skeptiski, taču tās nu ir piedalījušās iniciatīvas izstrādē, un es esmu pārliecināta, ka tas, ko mēs darīsim, palīdzēs Eiropai kļūt par labā vēstnesi pasaulē, un tas uzlabos mūsu eiropiešu tēlu, un tas sekmēs Eiropas konkurētspēju, un Eiropa varēs kļūt par reģionu, kas ir bagāts nevien resursu un naudas ziņā, bet arī cilvēku un vērtības ziņā, un tas rada manī vislielāko prieku par to darbu, ko mēs paveicam kopā. Paldies. Paldies. Un tagad galvārds Rifers kundzei. Jūs rīcībā divas minūtes. Jā, es izteikšos ļoti īsi. Viss jau ir pateikts, tik tiešām sākumā bija zināmā mm, nedrošība un iebilduma attiecībā uz NVO un citām struktūram, taču ziņojumā mēs esam ņēmuši vērā visa šīs bažas un jautājumus. Es gribētu no sirds pateikties visām politiskajām grupām, ēnu referentiem, jo tik tiešām tas bija kopīgs darbs. Gribu pateikties saviem asistentiem, komisārie Georgijai vai viņas asistentiem, jo šis patīkamais darbs kas gan bija ilgs, bet palīdz dot mums jaunus rīks, patiesu pievienoto vērtību un atspoguļo šo Eiropas pilsonību, kura mums ir tik ļoti vajadzīga. Paldies! Paldies, Rīflers kundze, ar to debates ir slēgtas un balsojums notiks rīt pulksten 12. Uzredzēšanos komisārs kundze. Un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs pārējām pie vienas minūtes runām un iesākuma dodu vārdu uz vienu minūti Nikolēs Kukungam